uzlabot un padziļināt mūsu diskusijas. Tā kā paldies arī priekšsarētais kundzei, paldies deputātiem par šo diskusiju. Jā, paldies komisārs kundzei par šo sadarbību. Tā arī cerams eh, būs eh, turpmāk eh, pozitīva. Tātad ar to mēs beidzam arī debats un 1. maija sesijā būs balsošana. Līdz ar to mēs virzamies tālāk pie nākamās sadaļas. Tātad, Aizliegums izmantot uz cienītu balstīts izraktiņu iegūst tehnoloģijas. Tas jautājums, kas kur nu šobrīd eh, Janošam Adēram kunga vārdam, vārds tiek dots uz trim minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, paldies par doto iespēju izteikties. Pēdējos gados ir pieņemta arvien svarīgāki lēmumi Eiropas Savienībā attiecībā uz vidas aizsardzību, kaut vai par bioloģisko daudzveidību un ar to saistītajiem jautājumiem, vai arī pamat direktīva eh, šajā jomā. Tātad eh, pamat eh, direktīva nozīmē to, ka dalību valstīm ir obligāti aizsargāt ūdens tilpnes un nodrošināt, lai, lai ne tās netiktu piesārņotas. Uh, Vai tas ir mūsu pienākums darīt visu iespējamo šo mērķu sasniegšanai? Neapšaubāmi atbild uz šo jautājumu ir jā, tas ir mūsu pienākums. Tātad, vai, ir, bet ir šāda izrakteņa iegūst tehnoloģijas, kas apdraud mūsu vidi, ja ir šāda metode tik tiešām, kas ir ļoti bīstama un novecojusi principā tehnoloģija, Un ne tikai es, bet arī vēl gana daudz deputātu šajā parlamentā vēlas aizliegt šīs tehnoloģijas izmantošanu. Pirms desmit gadiem cienīta katastrofa Tīsupē un līdzīgi negadījumi, kas ir eh, notikuši, raida mums skaidru brīdinājumu signālu. Eh, dargie kolēģi, mēs esam šobrīd krustcelēs, un šis ir būtisks jautājums eh, saskaņā ar informāciju, kur esmu saņēmis no komisijas, tad tikai trīs valstis izmanto šādas uz cienīt balstītas e, iegūst tehnoloģijas, un vēl trīs valstis ir jau aizlieguši šādas tehnoloģijas, kas principā var kalpot kā piemērs citām dalību valstīm. Šis ir steidzams jautājums, jo zelta cenas tirgu pieaug, iespējams, ka tiks e, jauns Eh, arī izstrādes vietas atvērts, tā kā zinām draudi joprojām pastāv. Un, dārgie kolēģi, ja mēs tiešām domājam eh, to, ko mēs sakam, ka mums ir jāizsargā eh, savas ūdens tilpnes, tad mēs nevaram pieļaut uz cienīt balstītas tehnoloģijas izmantot tuvumā ūdens tilpēm, no kurām mēs ņemam ūdeni ja bioloģiskā daudzveidība ir princips, kur mēs vēlamies aizsargāt, tad mēs nevaram pieļaut šādu tehnoloģiju izmantošanu, kas nogalina organismus uh, ūdens tilpnēs. Tad, tad gan mikroorganismus, gan augus, gan zivis. Kolēģi, mēs nevaram gaidīt, līdz iestāsies jauna katastrofa, lai risinātu šo jautājumu. Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas eh, piedalās šeit, eh, šajās debatēs, un es vēlos izmantot arī iespēju eh, pateikt paldies visiem kolēģiem, kas nevarēja ierasties šo vulkānisko pelnu dēļ, bet viņi ir strādājuši pie šīs lietas, un mums ir tautas partijas atbalsts un zaļās grupas atbalsts, sociāldemokrāti, konservatīvie Principā var teikt, ka visi gan iz atbalsta šo steidzamo jautājumu. Tā kā lūdzu eh, paturiet savu atbalstu, līdz mēs pieņemam rezolūciju. Labi, paldies. Tālāk došu Malmstrēms kundzei vārdu no komisijas. Lūdzu. Godātie uh, kolēģi. Diemžēl piebalga kungs, mans eh, kolēģis nevar šodien eh, būt šeit, eh, bet viņš man uzticējis piedalīties savā vārdā šajās debatēs lai paustu mūsu viedokli par cienību, uz cienību balstīts izrakteņu te, iegūst tehnoloģijas izmantošanu Eiropas Savienībā. Kā jau deputāti kundzes kund, kund, noteikti zina, mēs esam veikuši pētījumu par uh, pa, iemesliem uh, kas bija 2000. gada katastrofā. Un e, secinājumi no šī pētījuma e, bija pamats tam, ka mēs pieņēmām 2006. gadā direktīvu, kas e, principā lika dalību valstīm pārņemt savā likumdošanā attiecīgās normas, kas ir, neļauj izmantot cienīt balcīts izraktīgos tehnoloģijas. Uh, Un ir nepieciešams izmantot arī atbilstošas eh, atkrituma pārstrādes um, tehnoloģijas, un eh, tās eh, noteikti ir jādarbina ar labākajām tehnoloģijām. Ir skaidrs, ka šādas toksiskās vielas tiek apstrādāts un uzglabāts attiecīgās ehm, šajās atkrituma pārstrādes iestādēs un, uh, protams, arī kompetentajām iestādēm ir jāveic tiem nepieciešamie un atbilstošie uh, pienākumi un jāievēro spēkā esošās normas. Šis uh, tiesību akti arī nosaka to, kā ir jārīkojas šīs iegūs vietas slēdzot un pēc tam, protams, ka pirms darbības uzsākšanas atkrituma pārstrādes uh, šajās iekārtās noteikti ir arī zināmas normas, kas ir jāievēro un pa pamatojoties arī uz uh, attiecīgi atlikušo uh, vielu uh, sabrukumu saules gaismas un mikroorganismu iedarbībā. Katrā ziņā, um, cik mums tas ir zināms, tad, diemžēl, nav diemžēl šobrīd pieejams tirgu alternatīvas zelta iegūs metodas šai uz cienīt balstītai tehnoloģijai. Tas pilnīgi uh, cienīt izmantošanas aizliekšana nozīmētu uh, zelta uh, importa pieaugumi, tīpaši no valstīm, kur ir daudz zemāk standarta, tā skaitā cilvēktiesību jautājumos, ko nevajadzētu pieļaut. Uh, Un, ja radīsies tuvākajos gados alternatīvas tehnoloģijas, tad mēs varētu šo, šīs debats atsākt. Bet šobrīd uh, nepieciešams ievērot mans minētās direktīvas uh, pareizu pārņemšanu uh, un uh, līdz minimumam samazināt uh, iespējamo risku. Un ir skaidrs, ka uh, dalību valstis ir tās, kurām ir jāizlem par to, vai viņi ļauj uh, raktuvēs izmantot savā teritorijā šo metodu. Uh, bet katrā ziņā direktīvas pareizi īstenošana ir prioritāra. Saskaņā ar direktīvu dalību valstīm ir nepieciešams sniegt informāciju komisijai par to, kā viņas e, šo informāciju, kā viņi ievēro šo direktīvu līdz 2012. gadam šī informācija tātad jāsniedz ir. Un e, tādējādi e, tas mums ļaus arī izvērtēt to, cik efektīvi ir mūsu izvēlētā pieeja. Un ja tiks konstatēts, ka pieeja nav efektīva, tad mēs uh, Ehm, izskatīsim potenciāli arī aizliegumu iespējamību. Tā kā šobrīd es vēlos eh, uzsvērt to, cik svarīgi ir eh, efektīvāk izmantot mūsu rīcībā esošos resursus un eh, zelta ieguve šobrīd ir ļoti sarežģīta, jo viena grama iegūšanai zelta mums ir 5000 kg jāpārstrādā. Un tas, kā piemērs, tikai parāda to, cik sarežģīti ir ja, iegūt zeltu un cik svarīgi ir ievērot atkritumu pārstrādes uh, tiesību aktu principus. Tas neapšaubām ir arī prioritāts uh, un paliks prioritāte. Paldies uh, komisārs kundzei. Šobrīd uh, došu uh, vārdu Zēberkungam. No Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Man ir tiešām prieks. Un, diemžēl, gan arī reiz arī nožēl, ka nav attiecīgais komisārs šeit ieradies, bet, nu, protams, problēmu varam risināt kopīgi. Mēs skatāmies 0,317%, eh, tas ir tas, ko mēs vispār izmantojam un saražojam eh, zelta kopējā apjoma. Un tas eh, valstis, kas izmanto Eiropā šo cienītu tehnoloģiju, ir tikai Krievija, Zviedrija, Bulgārija, ne jau visi lūdzu, vai ne? Uh, tā kā mēs tiešām nevajadzētu pārspīlēt šo problēmu. Un iepriekš mēs skatījāmies, kāds var būt modelējot šos problēmas, ja tiek nepareizi izmantoti arī tālāk šie materiāli un īstenībā bieži vien um, netiek izsekots un speciāli izkontrolēts, kā tiks tas izmantots. Tātad attiecīgās iestādes, kas ir atbildīgs par ies, um, atļauju, ja licenču izsniegšanu, vispār nekontrolē šos procesus. Uh, Un Vācijā ir piedzīvots arī nostietnī jau negadījumi, kas tieši parāda, cik nopietni ir šādi un bīstami precedenti. Un ja mēs skatāmies, kāds ir alternatīvas, viss, kas, protams, šobrīd varbūt nepiedāvā precīzas alternatīvas, tomēr mēs varam arī paļauties uz pētniecību un attīstību un nodrošināt to, ka arī nākotnē mēs strādāsim arī pār diezgan precīziem aizstājējiem kas varētu arī nodrošināt augstos drošības standārts. Jau ūdens pamat direktīvā mēs esam runājuši par bīstamību un arī uzņēmušies arī daudz pienākumus bio daudzveidības sagatavošanā, saglabāšanā. Tieši tāpēc arī vēlos noteikt Malstromas kundzei aicināt šos mūsu arī prasības Potačnikungam ļoti precīzi nodot tālāk. Paldies! Paldies Eberkungam, tālāk Tabaģī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas sociāldemokrātu vārdā es gribu skaidri paust atbalstu šim priekšlikumam aizliegt cienītu izmantošu Eiropas Savienībā. Jo gribu pievērst cilvēku un arī komisijas vērību tam, ka nav pietiekami, ja komisija retroaktīvi kaut ko dara. Ja mēs gribam tiešām aizsardzību nodrošināt, tad mēs redzam daudzus, daudzus jau negadījumus, kas ir radījuši, radījuši piesāņojumu. Jūs vispirms vienmēr tad nogaidat, ka kaut kas notiks, un tad tikai reaģēt. Nākotnē jums vajadzētu tomēr jau rīkoties saulēcīgi. Arī Zeberkungs atsaucās uz cienīda noplūdēm Vaimārā. Un mēs vienmēr, protams, jau tā kā runām, runājam, kad jau kaut kas ir noticis. Bet mums ir arī daudz lielākas zelta raktuves, kas rada daudz nopietnākas problēmas. Un nav nekādu garantiju, ka atvērtā uh, kalnrūpniecība neizpostīs visu dabisko vidi. un mēs zinām, ka aptuveni 20 eh, gadus tikai darbojas šīs mīna eh, raktuves, un pēc tam, protams, eh, ir jāatjauno šī dabiskā vide, un tas nebūtu nav viegls uzdevums, bet kopā ar zaļajiem un arī goja grupu mēs visi pieprasām, lai komisija izveido tādu likumdošanu, un līdz 2011. gadam, kas patiešām aizliedz pilnībā cienīta tehnoloģiju izmantošana. Vides piesāņojums nepazīst valstu robežas. Nav jēgas šādas tehnoloģijas aizliegt atsevišķās valstīs. Tām ir jābūt aizliegtam visā Eiropas Savienībā. Paldies! Tremopolis kungs tālāk, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Šobrīd tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, kuru mēs tagad pārskatām, jo mēs runājam par ļoti bīstamu vielu cienīdu. Es nepiekrītu komisijas paziņojumam. Komisija norādīja, ka nav šobrīd īsti alternatīvu. Grieķijā mums ir arī trīs investīciju plāni, jauni projekti, zelta raktuvēs uzsākt, un viens no tiem paredz pilnīgi aizliegt cienīt izmantošanu. Jā, mums, protams, šobrīd ir uh, tādi kalnrači, kas izmanto cienīt tehnoloģijas, bet ir bijuši tiesas nolēmumi, kas aizliedz cienīt izmantošanu. Tagad, protams, esmu nonākuši krīzes situācijā un baidos, ka krīzes fonā atkal tiks izdarīts spiediens, kas pieprasīs mīkstināt šīs prasības, tātad apdraudēs frīdi. Bet mums jau bijuši ļoti drāmi, dramatiski, traģiski precedenti īstenībā šīs briesmas izriet no Bulgārijas, kur ir nopietnas uh, problēmas. Kur mēs redzam, ka lielākās uh, problēmas jau rada kaimiņu valstis, piemēram, arī no Turcijas. Tātad mēs nenām tikai par Eiropas Savienību, bet tiešām ir pirmkārt mums gan jāpanāk Eiropas Savienības iekšņē, ko mēs varam panākt, proti aizliegt pilnībā un nodrošināt šādu aizsardzību um, vājajām valstīm, kā piemēram Grieķija, kurai ļoti vāja likumdošana šajā zi ziņā. Un ja mēs izstrādātu Eiropas līmeņa aizsardzību, tad mēs nodrošinātu, ka šīs lietas tiek saskaņots. Kontis kungs tālāk lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Savas politiskās grupas vārdā gribu teikt sekojošu. Šis ir nozīmīgs jautājums, kas ir jāizskata nekavējoši, ko mēs nevaram atlikt. Komisija līdz šim ļoti klusi. Vispār ir noklusējuši jautājumu un nav atbildējusi uh, jautājumu. Šķiet, ka komisija vispār nav sapratusi, kāds bīstamību rada cienīts, kā piemēram tas ir bijis Rumānijā. Mans kolēģis nu pat runāja par arī alternatīvo kalnrūpniecības projektu, kas šobrīd tiek īstenots Grieķijā. Situācija Bulgārijā savukārt ir tāda, kas arī prasa situācijas neatliekamu risināšanu. Tieši tāpēc komisijai ir jārīkojas. Šobrīd ir skaidrs, ka Eiropas iedzīvotāji gaida, ka mēs rīkosimies. Tieši tāpēc mēs pieprasām, lai mēs rīkotos un aiz, pieprasītu aizliegt cienīda izmantošanu. Īpaši, kas ir cienīda izmantošana metāla pārstrādē. Un te nu mums jāatsaucas uz Ungārijas pieredzi. Paškas kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, Eiropas Savienība un Eiropas komisija precīzi norāda, ka viņi, protams, ir nobažījušies un iestājas pār sabiedrības veselības vides un dabas aizsardzību. Tāpēc tagad, manuprāt, ir ārkārtīgi dīvaini, runājot par cianīdu, ārkārtīgi e, toksisku vielu, e, Eiropas komisija neapzinās nopietnās sekas. Eksperti sen jau ir sapratuši un zina, ka cienīts ir viens no pašiem bīstamākajiem toksiskajām vielām. To var ielpot, un tas var nopietni arī radīt bojājumus cilvēkam, un īsnībā jau dažu sekundžu vai pat minūšu laikā var izraisīt cilvēka nāvi. Kalnrūpniecībā, izmantojot zelta ieguvē, mēs redzam, ka vajadzētu pirmkārt uzmanību koncentrēt uz vīdes saglabāšanu. Mēs redzam, ka cilvēks jau nevar visu lietas kontrolēt, un daudzas negadījumi jau ir notikuši, kas ir arī nodarījuši gan ap, apdraudējumu videi, gan arī cilvēku veselībai. Mēs esam redzējuši, kas notiek uh, Kolorādo, kas notiek Kalsrūvē, kas notiek Dienvidā Afrikā, Gvijānā, Nevadā, Montānā, Kirgistānā, Dienviddakotā, Filipīnās, Rumānijā vai Papo Jaungvinējā. Visur tur ir cietusi gan vide, gan arī iedzīvotāji. Viņi ir samaksājuši skarbu cenu jo visas attiecīgās licencēšanas iestādes to pieļāva. Lūk, tagad ir pienācis laiks Eiropas komisijai skaidri pateikt, vai jūs rūpēties par vidi, sabiedrību un jūs domājat par iedzīvotājiem vai vienkārši domājat par kalnrūpniekiem, zeltričiem. Paldies! Tālāk. Tanēsku. Paldies, priekšsādātāji! Mums ir jāņem vērā fakti, ka cenīda aizliegums ir jāizdara nekavējoties. Tas ir svarīgs Rumānijai, gan arī visai Eiropai. Kopš 98. līdz 2006. gada ir notikuši vairāki negadījumi, kas nozīmējuši nopietnu apdraudējumu. Un tas viss ir aktualizējis nopietnas jautājumas par likumdošanas izstrādāšanu un īstenošanu. Pat īstenībā, ja uzņēmumiem ir labi nodojumi, cienīts ir grūti kontrolējams, un tas rada nopietnas problēmas gan arī iegūst procesā, gan arī vēlāk transportējot šos materiālus. Turklāt jūs arī nepareizi uzglabājot, radat ļoti augstus sprādzienu bīstams uh, savienojums. Šādus bīstamus precedents mēs nevaram veicināt Eiropas Savienībā, tāpēc mums ir jāveicina tādas tehnoloģijas, kas ir daudz drošākas. 2005. gadā Eiropas parlamenta deputāti un dalību valstu pārstāvi vienojās par to, ka ir jāizstrādā situācijas uzlabošanas instrumenti. Diemžēl rezultāti izpaliek. Un situācija Austrumēropā arvien ir slikta arvien tiek īstenota vecā kalnrūpniecības prakse, izmantot novecojušus aprīkojumus un instrumentus. Mēs arī nesam atsaukušies uz nopietno cienīda ietekmi gaisā. Rumānijas pieredze pierāda, ka 142 tonnas katru dienu tiek nopludināts gaisā zelta ieguves laikā. Tas nozīmē, ka sešu gadu laikā tas var sanākt pat 800 tūkstoši kilogramu. Līdz ar to Eiropas Savienības tiešais uzdevums ir nodrošināt gaisa kvalitātes aizsardzību pret šādām emisijām. Mums arī piedāvā morāls pienākums šādas praksi aizliegt nākotnēji. Paldies, tālāk citi runātāji. Roitovs kundze, tālāk lūdzu. Jā, paldies. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kur mēs atsaucamies desmit gadi, kopš notika milzīgā vides katastrofa lielajā zelta raktuvē pirms desmit gadiem. Un tieši tāpēc tagad pienāca laiks balsot, lai visā Eiropas Savienībā mēs aizliegtu cienīda izmantošanu kalnrūpniecībā. Šī metode ir ārkārtīgi bīstama un tā rada nopietnu apdraudējumu un kaitējumu videi. Viena tonna, kas tiek. Tātad viena tonna saindēto iežu rada nopietnas tālāko kaitējumu, bet iegūms ir tikai viens grams zelta. Tas ir pilnīgi nepieņemams. Ir arī alternatīvāki risinājumi, kas, protams, ir dārgāki, bet tie ir iespējami. Tieši tāpēc aicinu visus kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. Tātad es aicinu pilnībā aizliegt no 2012. gada aizliegt cienīt izmantošanu kalnrūpniecībā. Komisija un dalībvalsts nevar atbalstīt nevienu projektu, kas izmanto cienīdu gan Eiropas Savienībā, gan arī trešās valstīs. Šobrīd tā ir Čehija un Vācija, kas šau šādu aizliegumu ir ieviesušas. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka arī Kalnrūpniecības savienība, apvienības skaidri izsaka savu apņemšanos, kurām īstenībā tas būtu pienākums arī šāds praksi iztenot. Un viņiem arī būtu pienākums vidi sakārtot pēc rūpniecības beigšanas sākotnējā stāvoklī. Jo mēs esam atbildīgi arī par ekovidu mūsu nākotnes priekšā. Paldies, Roitovs kundzei! Tālāk vārds ir Arsenijas Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pazrāms kundze, mēs saprotam, ka ir bijusi nopietna apdraudējuma. 2008. gadā notika pat nozīmīgāka, otra nozīmīga pasaules vidas katastrofa. Tas bija Baimāris negadījums, par ko mēs šodien runājam. Tā rezultātā 100 tūkstoši ūdens tika uh, saindēti tad 100 tūkstoši kubikmetru ūdens nopietni saindēt ar cienīdu. Un tas tiešām izraisa nopietnas dabas katastrofas nevis tikai Rumānijā, bet arī tālākās kaimiņu valstīs, jo šis ūdens tika aizpildīts pa upi. Un mēs runājām par 1367 tonām beigtu zivju. Turklāt arī vēl saindējās cilvēki un īpaši bērni, jo viņi bēduši saindētās zivis. Tomēr zelta ieguva izmantot cienīdu turpinās, turklāt tāpat nav aizliegta Eiropā. Un vēl jau vairāk Eiropas Savienība un dalībvalstis veicina šādu praksi, veidot, pie, piešķirot papildus investīcijas. Bet ko mēs redzam, tas nav tikai uh, Grieķijā un citās valstīs, bet vismaz atsevišķas valstis ir aizliegušas ar tiesvedības palīdzību šādas prakses izmantošanu Vācijā un Čehijā. Protams, ka jūs vienmēr varat teikt, ka mēs esam nobažījušies par darbu un darba vietām, bet jūs nevarat paturēt savus darba vietas uz vides un ekoloģijas rēķinu. Jo ilgtermiņā, jebkurā gadījumā, jūs nodarat kaitējumu arī visiem šiem reģioniem, kas kļūst nelietojami. Un papildus ir milzīgs risks cilvēku veselībai. Valstrāms kundze, jums ir arī iespējams pieprasīt un veidot tādu likumdošanu, kas ir ļoti nopietna, kas neļautu atkārtoties šādām vidas katastrofām Zviedrijā, Rumānijā un Grieķijā. Un jau iepriekš Eiropas parlaments ir aicinājis jums izstrādāt šādu likumdošanu, un tagad mēs pārstāvam iedzīvotājus, un tāpēc mēs pieprasām nekavējoties aizliegt cienīda izmantošanu kalnrūpniecībā. Paldies! Skilakakis kungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Zelta iegūšana. Un zelts pats par sevi jau nekur nepazudīs. Tikai izšķirošais jautājums būs, kādas tehnoloģijas izmantosim tā ieguvē. Lūk, par to arī mums šobrīd ir jārunā. Ja mēs Turpināsim investēt zelta uh, ieguvē. Mums tomēr jāņem vērā, kāds būs seks. Vai mēs tiešām gribam negatīvu seksu? Cienīt smagie metāli, kas pie, piesaņo augsnes, un tad citas problēmas. Bieži vien tas neko nepazūd, bet tas viss paliek augsnēs, no kuras zelts ir iegūts. Un tas nav tikai dalībvalstu jautājums, bet arī citu valstu jautājums. Tātad tās ir pierobežas valstis, kuras ir savienotas ar nozīmīgiem upēm, piemēram. Direktīva, manuprāt, precīzi runā par atbildību, tomēr ir nopietnas arī e, arvien iespējas apiet šos likumus, jo nav ievērots princips, ka maksā piesārņotājs. Īpaši tajos gadījumos, ja šie uzņēmumi, kas operē un izmanto, nav Eiropas saimnības uzņēmumi. Līdz ar to mums ir jāpievērš visa uzmanība alternatīvām. Un vienmēr ir jāievēro princips piesaņotājs maksā. Turklāt ir jānodrošina arī apdrošināšana, kas tiek pilnībā nosedz visus iespējamos draudus uh, kamēr vien šādas bīstamās vielas ir augsnē. Un ja komisija nespēja pilnībā aizliegt šīs tehnoloģijas, tas nozīmē, ka tas tikai veicinās šādu situāciju. Bet, ja komisija aizliedz, tad uzņēmumi meklēs iespējas atrast alternatīvas. Paldies. Tālāk, priekšnikungs. Lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi, es um, vēlos izteikties par šo tēmu, jo tai ir uh, sakars ar, ar Čehiju. 90. Uh, gadu vidu uh, ķīmisko vielu iedarbība uz vidi tika pētīta un uh, lieta bija tāda, ka mm, tika pārstrādāts milzīgs eh, daudzums vielu, un eh, te nebija runa tikai par cianīdu, bet arī par chloru un kalciju oksīdu. Un eh, šajos, šajos procesos varēja rasties kaitīgi ķīmiski blakus elementi, tostarp arī ārsens. Uh, kas e, ļoti bieži parādījās kā blakus produkts. Un e, tāpēc e, jebkādu tehnoloģiju turpmākajai attīstībai ir svarīgs priekšnosacījums, lai izvairītos no šīm vielām, tostarp arī no cienīda zelta ieguvē. Un man ir prieks, ka Čehijā ir izdevies uh, ar 2000. Eh, gadā pieņemtu tiesību aktu panākt, ka šī metode tiek aizliegta. Un šo tehnoloģiju izmantošana ir jāaizliedz ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē, jo riski visur arī trešajās pasaules valstīs ir ārkārtīgi augsti. Eh, komisāra ir jāpārliecinās, eh, lai jaunajās tehnoloģijās eh, tiktu pietiekami apskatītas jaunās eh, atdalīšanas metodes. Mesāraša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties par to, ka mm, par to, ka pievērsāmies šai tēmai, un Ādēra kungs un Tukeša kungs arī to darīja. Šo, šo pasākumu vajadzētu atbalstīt uh, visā Eiropas Savienības teritorijā, jo tie, kas ir pieredzējuši šādas uh, vidas katastrofas, uh, kā piemēram Bāja Mārē un arī kaitīgo vielu izplatīšanos ūdens tilpnēs, piemēram, Ungārijā, Tīsas upē, Tie, kas to ir pieredzējuši, darīs e, jebko, lai kaut kas tam līdzīgs Eiropas Savienībā vairs neatkārtotos. Manā valstī, Slovākijā, cilvēki ir e, ļoti, šī katastrofa man valsti ļoti skāra, jo tā bija tuvu robežai. Un, e, tā, un arī Slovākijā ir zelta raktuves, kur šī cienīta tehnoloģija tiek izmantot. Šo procesu nevar padarīt par bilaterālu jautājumu starp divām Eiropas Savienības uh, valstīm, un es ļoti ceru, ka komisijas uh, viedoklis būs tāds, kādu šeit ir prezentējusi komisārs kundze. Eiropas vērtībām ir jābūt pasargātām un ir jācīnās par mūsu vīdas politiku. Nākamais runātājs Marinesku, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties komisārei par eh, viņas izvēlēto līdzsvaroto nostāju. Uz cienītu balstītās tehnoloģijas ir bīstamas, bet ir arī citas bīstamas tehnoloģijas, piemēram, tās, ar kurām tiek ražota kodolenerģija. enerģija. Ja mēs vēlamies novērst negadījumus, ir vajadzīga standarta. Mēs nevaram tikai aizliegt uh, tehnoloģijas, ir standarti. Ir runa par 30 negadījumiem pēdējo 25 gadu laikā, bet, nav runa, bet nekur nav teikts, cik daudz no šiem negadījumiem ir notikuši Eiropā. Bet jebkurā gadījumā šie negadījumi not tika valstīs, kas tobrīd vēl nebija Eiropas Savienībā. Kopš 2005. gada komisija padarīja noteikumus stingrākus, un uh, cienīdu aizliedza izmantot daudzos izstrādājumos, taču šajā rezolūcijā nav runas par uh, kalnrūpniecību, jo problēma nav cienīdā, bet gan zeltā. Uh, te bija runa par to, ka bija vēlme aizliegt šos zelta ieguves projektus, un es nezinu nekādus tam līdzīgus projektus citās valstīs, izņemot Rumāniju. Uh, Esiet ļoti uzmanīgi ar eh, šo rezolūciju. Tur ir norādītas eh, noplūžu briesmas visā kalnrūpniecības nozarē, bet eh, un, un, un teikts, ka šīs metodas nerada jaunas darba vietas, ka te var būt negadījumi nevērības dēļ un arī tāpēc, ka valstīs nav atbilstoši tiesību aktu. Uh, Manuprāt, Eiropas tekstā tam līdzīgā jomā ir jābūt šiem komentāriem. Un es vēlos, lai jūs balsot pret rezolūciju, kas mazina mūsu uzticību. Un, un, un es vēlētos arī, lai turpmākie priekšlikumi netiktu ņemti, netiktu pieņemti. Nedelčevas kundze. priekšsēdētāji, kolēģi. Cienīta izmantošana kalnrūpniecībā ir tēma, kurā vienaldzība nav pieļaujama. Eiropas līmenī jau ir pieņemta virkne pasākumu, un mums ir jāturpina aizsargāt vide un ekoloģiskās nostājas. Ir vajadzīgi pasākumi, kas eh, kontrolē vidas aizsardzību un mums ir jāapzinās problēmas, un mēs nedrīkstam pieļaut arī eh, spēlēšanu ar iedzīvotāju viedokļiem, kas, kas varētu nostādīt labvēlīgākā pozīcijā nozaru pārstāvis. Cienīda ieguvē ir iesaistītas tādas nozars kā ķīmijas rūpniecība un arī metāla rūpniecība. Ja mēs panākam pilnīgu aizliegumu cienīda izmantošana tomēr būtiski nesamazināsies un nesamazināsies arī tā ietekme uz vidi. Mums ir vajadzīgi stingrāki noteikumi attiecībā uz cienīdu izmantošanu. Piemēram, šobrīd nav strikta aizlieguma, bet ir alternatīvas efektīvas tehnoloģijas, ko mēs varam izmantot eh, šīs ar cienīdu saistītās ieguvas vietā. Mums nav vajadzīga ekstremāla pozīcija, ir jārod vidusceļš, kas derētu visiem. Paldies par uzmanību. Nākamā runātāja Saja Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mums nevajadzētu uh, pieļaut apstākļus, kas izraisa uh, negadījums, kā Bajamāra gadījumā. Somija ir ievērojama uh, zelta ieguves valsts. Tur ir raktuves, kur tiek iegūti 5000 kg zelta gadā. Bet ir zinātnisks fakts, proti, zelts nešķīst eh, citos šķidrumos kā vien cienīdā, un tāpēc arī kitilraktuvē ieguves procesā tiek izmantots cienīts, taču slēgtos procesos cienīts, kas tiek izmantots, tiek izmantots atkārtoti, un tā pārpalikumi tiek iznīcināti pēc zelta ieguves. Pat cienīda pārpalikumus ūdenī, iztīra no šī ūdens. Citas metodas būtu vidē draudzīgākas, bet eh, tās netiek eh, plaši izmantotas eh, zelta gadījumā. Un mikrobioloģiskās metodas uh, ir izmantotas uh, ar labiem rezultātiem, un es ieteiktu mums virzīties šajā virzienā. Es nevēlētos, lai tiktu pilnībā aizliegta cienīta izmantošana, bet es vēlētos, lai būtu stingras vidas kontrolas un tiktu izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un slēgti procesi. Paldies! Nākamais runātājs uh, Prēdes kungs, uh, pusotra minūte. Paldies! Cik man zināms, eh, vēlme aizliegt eh, cienīdu izmantošanu zelta ieguvē nav pamatota. Ir vairāki Eiropas tiesību akti, uz kuriem šeit jau atsaucāmies, un to mērķis ir padarīt cienīdu izmantošanas noteikumus stingrākus, jo īpaši paturot prātā smago negadījumu Bajamāra 2000. gadā. Mums ir jāpārliecinās, ka visi šie tiesību akti tiek piemēroti visefektīvākajā veidā un šī tehnoloģija, kā jau tika norādīts, tikus izmantota vairāk nekā simts gadu un nav bijis nemaz tik daudz negadījumu. Turklāt tā ir efektīvākā tehnoloģija zelta iegūšanai. Lielākā zelta daļa, kas iegūta pēdējo gadu laikā, ir iegūta tieši ar šīs tehnoloģijas palīdzību, un risks videi un cilvēku veselībai ir ievērojami samazināts, jo šī tehnoloģija ir attīstījusies. Manuprāt, mums eh, nevajadzētu tās reaģēt un vēlēties aizliegt jebko, jo pastāv riski. Šos riskus ir iespējams kontrolēt. Piesardzības princips ir tas, kuru mums vajadzētu izvēlēties. Vajadzētu ieklausīties ekspertu viedoklī. Un, ja mēs izmantojam alternatīvās tehnoloģijas, mēs varētu nodarīt vidē vēl lielāku kaitējumu. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Un nākamais runātājs. A cianidot használó bányászat. Kalnrūpniecības projektu aizliegums, ja tajos tiek izmantots cianīts, tā ir problēma daudzās dalību valstīs, saka Sogorkungs. Mums pavisam noteikti ir uh, jābūt, jāizvairās no tādām kategoriskām diskusijām, jo par to ir jālēmj ekspertiem. Ja pastāv piesārņojuma risks, tad galvenais mērķis ir aizsargāt iedzīvotāju intereses. Mm, ti tikai tas, ka iedzīvotājiem ir, ir tiesības uz veselīgu vidi. E, tas ir norādīts pamatiesību hartas 37. pantā. Un, ja iedzīvotāju veselība tiek apdraudēta, tad e, nav jēgas nekādām politiskajām diskusijām un ir jāiesaistās institūcijām. Uh, Dažās dalību valstīs ir atļauts uh, cienīda pielietojums, citās tas jau ir aizliegts. Mums ir vajadzīga sadarbība starp dalību valstīm, un komisija ir jāstrādā pie savas nostājas uh, šajā jautājumā, un jāieņem stingra pozīcija, lai uh, novērstu potenciālās briesmas cilvēku veselībai. Takuls kungs, nākamais. Kiitoksia, herra puhemies. Paldies priekšsēdētājiem. Es pārstāvu no Eiropas ziemeļus, Somiju konkrēti, kur arī tiek iegūts zelts. Tādēļ eh, nevaru neizteikties par šo jautājumu. Tikko eh, pirms manis, pirms brīža esais kundze runāja ļoti precīzi paskaidroja, ka cienīts šobrīd tiek izmantots kā šķīdinātājs šajās slēgtajos procesos. Tik itilā eh, zelta ieguvusi vieta, uh, saražo vairāk kā 5000 kg zelta gadā, un nekad nekāda problēma nav bijusi. Jo vides apsvērumi ir ņemti vērā tādā veidā, ka mums ir moderni, mūsdienīgi slēgti procesi un tiek izmantot jaunākā tehnoloģija. Un, manuprāt, ir ļoti liela atšķirība starp Eiropas Savienības dalību valstīm šajā jautājumā. Mums vajadzētu apmainīties ar labāko praksi šajā jomā. Tālāk mikro mikrobi, kas tiek izmantoti eh, alternatīvā metodē. Mums vajadzētu veikt lielāks ieguldījums, lai izstrādātu videi draudzīgas eh, metodes zelta ieguvēji. Tas ir jautājums, pie, kuriem, pie kura mums jāstrādā kopā visiem Eiropā, tādēļ, lai mēs varētu eh, nodrošināt vidi ilgspējīgi. Labi, tālāk, Balsot kungs. Priekšsēdētāja kungs. Uh, Es atsaucos uz Mešarašu kungu, jo kas pārliecina? Jūs rakstījāt, ka jūs iepriekšējā valstī, proti komunistiskajā Čehijā, Čehoslovākijā, pilnīgi neap, nepieļaujama vides eksploatācija notika, un tagad m, mm, jūs esat tie, kas aicina iesāsties par vides eksploatāciju Mm, iesardzības vienoto standartu īstenošanu visā Eiropā. Un es domāju, ka tiešām mums ir skaidri jāpasaka, ka tagad mēs attīstam jaunas tehnoloģijas. Tad kāpēc mēs tiešām neizmantot nedaudz vecās tehnoloģijas, kamēr tomēr jaunās tehnoloģijas tiek īstenotas, tad es aicinātu tomēr ieviezinām pārējais periodu. Ja mēs tagad šitādus lietas uzreiz ar, vienkārši nocertam, mēs varbūt kaut ko zaudējam. Tāpēc es tomēr aicinātu domāt ilgtermiņā. Izšķirošais spēks ir, ka mēs izveidām kopējo Eiropas standārtu, jo tiešām upes nepazīst robežas un cienīts ir liels apdraudējums videi pār robežām. Paldies! Labi, paldies, Basaisko kundze, nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu tam, kas tika sacīts, ka Eiropas līmenī mums jādara viss iespējamais, lai samazinātu risku, ka tiek izmantots tik indīgs un bīstams vielas kā cienīts. Tomēr pilnīgs aizliegums tas nevar būt vienīgais iespējamais risinājums. Ja arī citos industriālos procesos tiek izmantotas bīstamas uh, un toksiskas vielas, ne tikai izrakteņiegūs uh, tehnoloģijās, vai MRE un arī citās vietās, kur ir notikuši šādi traģiski negadījumi, arī nesen vēl Zviedrijā 2003. gadā. Tie varbūt nav tik nozīmīgi bieži kā BMR e negadījums. Uh, bet šādi negadījumi ir bijuši. Un jāsaka, ka šī tehnoloģija gan ekskluzīvi izmanto tikai zelta un sudraba ieguvē. Un šobrīd mēs nonākam e, situācijā, kad e, ir iespējams aizstāt e, cienīt izmantošanu ar citām metodēm, un tieši pie tām mums vairāk jāstrādā. Godātie kolēģi, Takulas kungs norādīja, Cianīda tehnoloģijas kalnrūpniecībā šobrīd ir vienīgā pieejamā metode. Un viņš arī atzina, ka tā ir ļoti bīstama metode. Un arī šie negadījumi, par ko Nābas Eskukungs toreiz Donavu piesāņoja, un tas viss mūs satrieca. Un eh, jūs zināt, ka es ļoti aktīvi iesaistos par Donavu. Uh, Un tieši tāpēc man kā tirzniecības politiķiem ir aktuāls jautājums, ko mēs varam darīt, lai to novērstu. Eiropas saimnība mums ir diezgan maz zelta ieguves apjomi. Savukārt pasaulē mēs runājam par diezgan nopietniem apjomiem, kas arī mēģina atrast jaunas tehnoloģijas. Piemēram, es zinu, ka no Vācijas ir arī importēts, tālāk eksportēts nopietnas uh, tehnoloģijas, kas ļauj aizstāt šos cionīda tehnoloģijas. Bet jautājums ir, kā lai tās padarīt par ekonomiski eh, tiešām rentablām. Tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs arī starptautiski varam šos jautājumus risināt ne tikai Eiropas Savienībā, domājot gan par izniecību, gan arī par ekonomiku un vidi. Ich danke auch. Jā, paldies arī jums. Mikulāši kungs pēdējais uzstāsies. Paldies priekšsādātāji, godātā komisārs kundze, kolēģi. Cienīda metodas rada nopietnu kaitējumu vidēji, un tas arī apdraud cilvēku dzīvības un cilvēku veselību. Atsevišķās valstīs cianīdi izmantošana ir aizliegta, bet piesaņotie ūzeni savukārt nepazīst robežas piemēris negadījums Rumānijā. Lūk, gribu uzsvērt, ka tas notiek Rumānijā, nevis Čehoslovākijā. Un toreiz tas piesaņīja gan Ungāriju, gan arī vēl Čehoslovākiju. Un tas radīja nopietnus uh, kaitējums tūkstošu kilometru attālumā no šī negadījuma avota. Arī manu valsts tas tieši skāra, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībā Um, es esmu pārliecināts vides jautājumu dēļ, domājot arī par cilvēku veselību, mums ir jāizliedz cienīts. Un tāpēc vajag izstrādāt Eiropas līmeņa likumdošanu šajā jautājumā. Paldies! Izsēlāsil pan Matula, Mr. Matula, please. Jā, paldies, tālāk Matulas kungs. Dāmas, dāmas un kungi, eh, paldies. Eh, Tātad, ko es vēlējos sacīt? Tādu ķīmisku vielu izmantošana, kas netiek eh, kontrolēts pietiekamā mērā, var radīt eh, bēd, ļoti bēdīgas sekas, bet mums ir tūkstošiem dažādu ķīmisko vielu un ir miljoniem dažādu situāciju, kas potenciāli varētu būt bīstams un uh, eh, kuras būtu iespējams arī apspriest. Jā, tik tiešām cianīts ir uh, toksiska viela, bet es esmu ķīmiķis pēc profesijas, pēc izglītības un uh, varētu, varu apgalvot, ka lielākā daļa tiek e, izmantota e, farmācijā, kosmētikā un daudzās citās nozarēs. Tāpat tiek izmantotas rūpniecībā daudz citas vielas, kas ir vēl toksiskākas par cianīdu. Protams, e, cienītam nonākot ūdenī, no, tiek nogalināti ūdenī dzīvojušie organismi, uh, un upes paliek praktiski bez dzīvības pazīmēm, bet tas pats sāls eh, arī var nogalināt eh, dažādas organismus, ja tas ir pārāk lielā daudzumā. Katrā ziņā mums ir nepieciešams, protams, domāt eh, par vidas aizsardzību, izmantojot pareizās tehnoloģijas, un Rumānija to ir arī izvēlējusies darīt, pārējiem ar to vajadzētu darīt. Paldies, tālāk un garnulkungs. Paldies, priekšsēdētāji ar visu cieņu, vai es varētu tomēr atzīmēt, ka šī debats iet nepareizā virzienā. E, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs runājam par negadījumu, kas noticis pirms desmit gadiem. Kāpēc? Kāpēc mēs desmit gadus klusējam un šobrīd vēlamies debatēt par to? Ja mēs sekojam šīs lietas uh, attīstībai, jā, tad jau mums ir jāaizliedz absolūti viss, kas jebkādā veidā ir saistāms ar kaut kad pagātnē notikušu negadījumu. Es uzskatu, ka šis saceltā trauksme ir nepamatota, vide tiek izmantot kā iegansts, un šobrīd vienkārši tiek izmantots citiem mērķiem. Manuprāt, šis ir vienkārši neizdevies un uh, vājš politisks mēģinājums. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties, prasa priekšsēdētājs? Pirms dodu vārdu komisārs kundzei. Pasaut kungs. Jā, pavisam īsi. Manuprāt, kolēģi īsti nesaprata. Visi jau ļoti labi zina, ka tas negadījums notika Rumānijā, nevis Čehijoslovākijā. Es īstenībā labi zinu, bet man bailes, ka te bija nepareizs tulkojums jo arī, kad Roitava un Bešaruš, un kas, protams, atsaucās arī par, um, uz atsevišķiem apgabaliem, es ļoti labi pazīstu mm, Centrāla Eiropas geogrāfiju, tā ka nepārprotiet mani. So now, Madam Commissioner. Labi, eh, komisārs Konza, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsarētāji, paldies visiem par šīm debatēm. Es, protams, nodošu šo informāciju Potočnikungam, lai viņš būtu informēts par jūsu bažām, kuras jūs paudāt par cienīgu izmantošanu. Uh, mēs to, protams, apzināmies, bet es vēlos jūs arī uh, informēt, ka komisija ir labi informēta par šo negadījumu Bajamārē pirms desmit gadiem, un šīs e, regulējums, kas ir stājies spēkā samērā nesen, e, ir ar lieliem ierobežojumiem un augstām prasībām, ar mērķi maksimāli aizsargāt vidi un cilvēku veselību. Un šī direktīva arī eh, līdz minimumam samazina iespēju šādam negadījumam atkārtoties. Un, ja tomēr tā notiek, tad līdz minimumam mazināt šādu negadījumu atstāto ietekmi. Un ir ļoti svarīgi, lai šo direktīvu pareizi un pilnībā pārņemtu un īstenotu ņemot vērā šo atkritumu direktīvu, cienīta aizliekšana zelta ieguvē mums nešķiet pieņemama, bet mēs sekojam notikuma attīstībai, mēs sekojam jaunāko tehnoloģiju eh, izstrādei un eh, protams, ka apzināmies, ka ir jāuzlabo šo dārgmetālu ieguvus procesi. Katrā ziņā paldies jums par šīm debatēm. Patošņikungs saņems visu informāciju un varēs tālāk jau no savas puses e, rīkoties komisijas vārdā. Katrā ziņā komisija uztver šo jautājumu ļoti nopietni. Es domāju, ka ja jūs esat izlasījuši direktīvas tekstu, tad jūs zinat, ka mēs tiešām vēlamies, lai dalību valsts pilnībā īstenībā īstenot šo direktīvu, jo tādējādi tiks ievērojami samazināt riski. Paldies! Paldies jums, komisārs Kundze, saka priekšsēdētājs! Tātad, kolēģi, ar to mēs arī noslēdzām debatas. Balsojums notiks mūsu maija sesijā. Tāpat man ir jāinformē jūs, kā ar to mēs arī beidzam darbu. Šī sesija ir noslēgusies. Laimīgi jums māju ceļu. Cerams, ka ne vulkāns, nekas cits jūs neaizkavēs. Paldies!